Venecuēlas vēlēšanu komitejas priekšsēdētājiem. Viņas gan līdz šim nav reaģējuši to. Paldies! Thank you very much, Mr. Commissioner. Paldies jums, komisāra kungs. Vēlos jūs, kolēģi, informēt, ka esam saņēmuši septiņus rezolūciju priekšlikumus, uh, un tagad beidzam debats par šo jautājumu. Un balsosim tūlīt pēc, arī būsim izdiskušie vēl cits jautājums. Tālāk mēs ceramies pie diskusijām jautājums par Azerbaidžānu. Pirmkārt, uzklausīsim rezolūcijas priekšlikumu autorus un došu vārdu Roman Vrēdas kungam. Lūdzu, divas minūtes. Priekšsēdētāji, es runāšu Ulriks Lunačeks vārdā. Jāatzīst, ka es pats neesmu nekāds liels Eirovīzijas fans, bet šobrīd, ja tā notiek valstī, kurai tik ļoti dramatiski cilvēktiesība situācija, tad tas, protams, man uzrunā ļoti tieši. Vārdu brīvības un pulcēšanās brīvības Uh, aizliegums ir pilnīgi nesavienojami ar Azerbaidžānas saistībām, ko tā ir uzņēmusies demokrātijas, cilvēktiesību un pamatiesību un brīvību aizsardzībā. Azerbaidžānas iestādēm ir jāatrauj mierpilni protesti un ir jānovērš policijas iejaukšanās žurnālistu darbībā, žurnālisti, kas atmasko dažādu veidu darbības, arī demonstrācijas. Ir jāpanāk arī, lai tiktu atbrīvoti no apcietinājuma un pirmstiesā aizturēšanas uh, personas, kuram ir aizrītas apsūdzības, un tās ir tie personas, tad ir žurnālisti, sabiedrības aktīvisti, cilvēktiesība aizstāvi. Es vēlos arī paust savu atbalstu demokrātijas virzītājiem. Un viņi ir arī, protams, ir izveidojuši jauno programmu dziesmu demokrātijai, Baku uh, Eirovīzijas ietvaros, un mēs ceram, ka viņu drosmīgie soļi tiešām nos dos savu ieguldījumu demokrātijas uzlabošanai un cilvēktiesību situācijas nostiprināšanai valstī. Esmu arī satraukts par cilvēku izlikšanu viņu mājokļiem, uh, kas saistījās ar jaunās koncertviecijas būvi, gatavoties Eirovīzijas konkursam. Es aicinu, lai Azerbaidžānas iestādes nodrošina, ka jaunu celtņu celšana Baku atbilst arī likumdošanai un personu pārvietošana notiek caurskatāmā veidā, ka tiek ievērot juridiskās procedūras un kā tiek nodrošināts pienācīgas kompensācijas. Vēlos arī, arī izteikt prieku, ka Eiropas Tautas partija beidzot arī pievienosies šai rezolūcijai, kāds sākotnēji arī bija plānots, un kādu brīdi tas varbūt bija apdraudēts šāds solis, bet tas ir noticis. Paldies! Paldies! Tālāk vārds arī viens no līdzatoriem eh, - Rietis Hakinskundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji komisāri, kolēģi! Tā kā Eirovīzijas konkursa dalībnieki iesauc savas balsis un devisoļus, tad, protams, Azerbaidžāns tautai ir pavisam cits uh, bēds. Mēs redzam, ka šī situācija pats saka, jūs nevarat aizslēpties aiz uh, glamūra maskas. Uh, Cilvēktiesība pārkāpumi turpinās. Ir dažādi veidi, protams, noslīpēti komunikācija, paziņojumi no valdības puses, bet tās tomēr nevar aiz, aizmaskot situāciju. Šodien arī Tofiks Jakubo un um, Gualā Aslānī tika aizturēti Baku pilsētā. Un tikai viens no sešiem priekšsēdētāju vietniekiem šai demokrātijas kustībai vēl ir brīvs, pārējie visi ir apcietināti. Gvalīna Malālī ir jau divas dienas kā pazudis. Un tāpat arī citi cilvēktiesību aktīvi šobrīd ir aizturēti un jau ir turēti aizturē apcietinājumā vairāk nekā gadu saskaņā ar Amnesty International informāciju. Mēs vēlamies skaidri noteikt, mēs jūs nesam aizmirsuši. Azerbaidžāns valdība, man ir vēstījums jums, lūdzu, ievērot savas saistības cilvēktiesību, demokrātiju ziņā ko es esmu parakstījis starptautiskās tiesības nolīgums. Vai jūs vēlaties piedāvāties arī mūsu kaimiņattiecību politikā? Jūs nesat uzticams partneris ja, ja, Eiropas saimnībā, ja jūs nevarojat savas saistības. Paldies. Tālāk vārds Veronikai de Kaizerē. Vienu minūti jums lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Nu, pirms desmit dienām es arī skatījos Eiroziņas Euronews. Un es biju pārsteigts, protams, par to, cik labi viss viņam tur organizēts un kā tas notiek par Eirovīzijas uh, organizēšanā. Bet ne ar vārdu netika runāts par cilvēktiesību situāciju. Man likās gan izlaka reklāma, bet nē, tas bija ziņas, žurnālisti sagatavojuši pārraidi. Un šodienas rezolūcija, protams, man šķiet ļoti svarīga. Es absolūti neesmu par to, ka mēs tādu boikotētu šo notikumu. Tā situācija tāpat ļoti sarežģīta valstī. Mums jau bija šo līdzīgas diskusijas, piemēram, par uh, Olimpiskajām spēlēm Ķīnā. Toreiz mēs sacījām, ka tā ir ideāla iespēja, lai arī šā gadījumā 600 miljoni iedzīvotāji pasaulē vērot šo konkursu. Jā, protams, mums ir liela saiknes ar Azerbaidžānu, mēs vēlamies no viņiem naftu, gāzi un tā tālāk, bet lietas ir ļoti sarežģītas. Mums ir jāatzīst, ka nav sakārtotas cilvēktiesības. Kas notiek? Tūkstošiem cilvēku tika piespiedu kārtā izlikt no viņu dzīvokļiem, lai tikai varētu uzbūvēt šī konkursa norises vieta. Un bez jebkādām kompensācijām. Tas nav pieļaujams. Tas ir milzīgs pārkāpums. Un es tiešām uzskatu, ka ir apsveicami, kā tautas partija arī pievienosies šā rezolūcijā. Paldies! Te Kaisers kundze, jums ir papildu jautājums. Labprāt, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos uzdot šādu jautājumu. Pirmkārt, es vēlos jau gan arī atzīmīgi vērtēt um, Kaizerskundas situācijas atspoguļojumu. Viņa, protams, arī pirmā, kas lietas nosauc vērā šodien šeit, bet um, vai jūs tomēr gan neuzskatāt, ka tā brīdī, jau pavisam nesen, kad arī mēs balsojam par mm, asociācijas nolīgumu ar Azerbaidžānu, Tajā brīdī mēs jau diezgan abstrahējāmies no dažādām lietām un nerunājām tik konkrēti par cilvēktiesībām. Mums jau vajadzēja tad no paša sākuma tomēr pateikt, ka Azerbaidžāna nav klasiska demokrātija. Un tagad sanāk, ka mēs nepagāja ne divi mēneši un sākam runāt citu dziesmu. Kā jūs to redzat? Priekšādātāji. Katrā ziņā mūsu politiskā grupā mēs nekādā ziņā neesam abstrahējušies no cilvēktiesību jautājumiem arī toreiz. Arī mēs runājam par reālu politiku, konkrētiem risinājumiem un lēmumiem, kas tiek pieņemti, tad krīze un ar to saistīja pasākumi. Un, protams, mums zināmie arī naftas un gāzes vadi, kas ir vērsti uz diversifikāciju, Krievijas apiešanu. Un tie ir konkrēti soļi, bet tagad, ja mēs paskatāmies, kāda ir šī situācija, ja mēs uh, gribētu parakstīt nolīgumus ar valstīm, kas ir absolūti tīras konsolidētas demokrātijas, tad sanākums diezko daudz nolīgumu vispār nebūtu iespējami. Bet problēmas ir. Mēs jau viņus saucam vārdā, un mēs arī visā Eiropā tomēr arī gribam pateikt, ka mums ir jārīkojas, un mēs vēlamies, lai mūsu rīcība veicinātu arī e, demokrātiju. Tas nav nekāds tagad viedokļu maiņa. Monika Makovai kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Šeit mēs runājam par žurnālistu aizturēšanas gadījumiem. Es varu jums nosaukt daudz piemērus. Es aicinu mm, iestādes, lai viņas veic izmeklēšanas un lai arī uzsāk izmeklēšanu pret dažādu veidu pārkāpumiem un patvaļīgu personu aizturēšanu, kas ir vērsta pret miermīlīgiem demonstrantiem, kas visi ir aizturēti šonadēļ. Mēs redzam, ka politiski ieslodzīti būtu absolūti nekavējot jāatbrīvo. Cilvēktiesību un vārdu brīvības aizstāvība ir absolūti svarīgi. Mums ir tiešām jāievēro pamat noteikumi. Azerbaidžāna ir Eiropas padomas dalībvalsts. Tā ir parakstījusi arī Eiropas cilvēktiesību konvencija. Azerbaidžāna gan nav. Tā ir arī bijusi tātad ANO drošības padomas dalībvalsts no 2012. līdz 2014. gadam plānots. Un tāpēc tā ir absolūti skaidri paudz savu apņemšanos ievērot demokrātijas un cilvēktiesības. Un es aicinu viņus to darīt. Paldies! Tālāk politisko grupu vārdā. Pirmajam vārds pasaulkungam. Tautas partijas vārdā. Priekšsēdētāji, mana politiskā grupa ir parakstījuši rezolūciju par Azerbaidžānu. Parlaments šobrīd ar apņēmību braukās uz Baku, ne tikai Eirovīzijas dēļ. Jau pirms 30 gadiem viens no kolēģiem, taču pats arī, arī piedalījās un uzvarēja Eirovīzijas konkursā. Bet vēl mums ir jāatzīst, ka Azerbaidžana ir svarīgs Eiropas Savienības partners. Tā ir arī Eiropas padomas dalībvalsts, parakstījusi Eiropas cilvēktiesību konvenciju un īstenībā ir uzņemts daudz lielākas saistības nekā daudz citas valstis, nu, ievērot demokrātiju un cilvēktiesības. Azerbaidžāna to visu ir darījusi brīvprātīgā kārtā, un mēs viņus apsveicam, atzinīgi vērtējam. Un tāpēc Azerbaidžan jāsaprot, ka mēs, protams, ļoti cieši sekojam, ko viņi dara. Tā kā jāskatās, kas noticis gatavošanās procesā, ēku nojaukšana, cilvēku izlikšana no savām dzīvesvietām bez kompensācijas, tiesiskuma neievērošana demonstrētu apspiešana, preses brīvības apspiešana, reliģijas brīvības apspiešana, cilvēktiesību pārkāpumi. Tas nav pieņemami. Tieši tādēļ, ka Azerbaidžana mums ir ļoti svarīgs partners. Paldies, sociālistu un demokrātu vārdā. Replokungs. Paldies, priekšsādātāji. Eirovīzijas dziesmu konkurss šobrīd ir pievērsis mediju uzmanību Azerbaidžānai. Un cilvēki ir izmantojuši šo iespēju, lai demonstrējot uz ielām atklātu savu drausmīgo cilvēktiesību un demokrātijas situāciju. 77 personas tika apturētas tajā brīdī, kad viņi kritizēja savu valdību. Tad viņi, mēs redzam atspoguļošo totalitāro stilu valsts pārvaldē. Un brīvā demokrātija un brīvā tirgus ekonomika, nu tas vēl viss tikai tapšanas ceļā. Mans jautājums, vai tiešām mēs varam uzskatīt, ka Azerbaidžāna varētu arī vispār iegūt vietu ANO drošības padomē, ja viņi paši pārkāp savu iedzīvotāju pilsoniskās un cilvēktiesības. Un ja viņi nosaka nepieņemams arī normas savā krimināla kodeksā, lai vērstos pret saviem pilsoņiem, lāpot viņiem vārdu brīvību. Ārējās darbības dienests. Mēs aicinām jūs, lai jūs izvērtējat šo situāciju un panākat, ka Azerbaidžānā iek izvērtēt visi vārdu brīvības ierobežošanas gadījumi un tikt atbrīvot politieslodzīti. Paldies. Gerbrandī kungs tālāk Aldis vārdā. Paldies, priekšsādātāju. Baku pagājušajā mēnesī man bija iespēja uzdot prezidentam Alījevam jautājumu par viņu plāniem attiecībā uz uh, demokrātijas, cilvēktiesību un uh, mēdīju brīvību savā valstī, īpaši ņemot vērā šodien gaidāmo šodien notiekušo Eirovīzijas festivālu. Viņš neatrad nekādu, nevienu iemeslu, kāpēc situācija būtu jāuzlabo, jo visi esot lieliski. Godīgi sakot, man nepārsteidz viņa pašpārliecinātība. Kurš, izņemot Eiropas Savienību, ir vēl ieinteresēts uh, Azerbaidžānā um, gāzes, naftas dēļ, Bet mēs jau neesam ieinteresēti Azerbaidžānas uh, tautā, un ja komisārs uh, Fīle kritizē cilvēktiesību situāciju Azerbaidžānā, tad uh, divas nedēļas vēlāk pēc tam Barozo kungs viesojās Baku, un viņš runāja tikai par enerģetikas jautājumiem, nemaz nepieminēja cilvēktiesību jautājumu. Nu, kā tad ir vēstījums? <clears throat> Liekties mierā ar cilvēktiesībām, galvenais ir enerģētika. Un kas tad sanāk? Enerģētikas intereses līdz ar to ir uh, pamatā un cilvēktiesība situācija līdz ar to Azerbaidžānā ir kā ķīlnieks un neuzlabosies. Mēs Eiropas Savienībai daudz labāk izdotos nodrošināt savas intereses enerģētikas jomā, ja būtu Azerbaidžānā stabila demokrātija un netikt atbalstīts pašreizējais uh, prezidenta Lījieva režīms. Paldies! Paldies! Un tagad eh, FD grupas vārdā Paškas kungam vārds. Lūdzu. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Priekšsādātāja komisāra kungs. Azerbaidžāna ir valsts, kas aktīvi piedalās Eiropas uh, kaimiņattiecību politikā. Tāpat arī turpinās sarunas par uh, Eiropas Savienības un Azerbaidžānas asociācijas nolīgumu. Azerbaidžāna ir Eiropas Savienībā ļoti būtisks uh, partners, un tāpēc ir dabiski, ka mēs esam arī ieinteresēti politiskajā situācijā šajā valstī, bet tad, kad mēs redzam, ka cilvēktiesību situācija pasliktinās, tad uh, mums ir pienākums brīdināt savus uh, partnerus draudzīgā veidā, ka tādas metodas kā žurnālisti iebiedēšana, nevalstisko organizāciju un politisko oponentu iebiedēšana neiekļaujas civilizētā pārvaldes formā demokrātiskā valstī. Es domāju, ka ir jāizmanto diplomātiski formulējumi un eh, jābrīdina Azerbaidžānu, ka viņiem ir jāsakārto likumdošana atbilstīgi starptautiskajiem standartiem attiecībā uz mēdījiem, pilsoniskajām brīvībām un tā tālāk. Bet es domāju, ka Eiropas Savienības ārējās rīcības dienestam ir jāatrod veids, kā šādu vēstījumu vislabāk raidīt. Paldies! Paldies, un tagad pienācis laiks izteikties citiem runātājiem. Vispirms došu vārdu Korhols kundzē, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Azerbaidžāna ir pievērsusi sev lielu masinformācijas līdzekļu uzmanību Eirovīzijas dziesmu konkursu rezultātā, taču uh, šī mēdīja uzmanība ir diezgan negatīva, ņemot vērā problēmas ar cilvēktiesību ievērošanu. Nevalstisko organizāciju darbs tiek ierobežots, žurnālisti tiek un aktīvi sociālo mediju izmantot nu, lietotāji ir tikuši apdraudēti un apcietināti. Valdība daudz ko ir teikusi, devus solījums uzlabot situāciju, Tā ir centusies atjaunot vai uzlabot likumdošanu. Ir izveidot jaunu komiteju, kas skata cilvēktiesību pārkāpumu jautājumus, bet mums ir jāraugās, lai šī komiteja būtu neatkarīga. Azerbaidžāna ir Eiropas Savienības partnervalsts kaimiņattiecību politikas ietvaros, un tai ir jārīkojas. Uh, atbilstīgi arī runājot par asociācijas nolīgumu. Paldies! Un tagad Karina Kretū lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Es eh, gribētu pateikties par šo rezolūciju, jo tur ir pasvītrota cilvēktiesība situācija Azerbaidžānā. Es domāju, ka, situāt, ka Azerbaidžānas varas iestādēm vajadzētu īstenot pasākums, lai tā izpildītu savas saistības. Azerbaidžāna Džana ir arī simboliska nozīme Eirovizijas kontekstā. Mēs nedrīkstam aizmirst to, kā, kāda ir cilvēktiesība situācija šajā valstī. Mēs esam ļoti norūpējušies par to, ka tiek uh, ierobežoti uh, Uh, mītiņu un cilvēki tiek apcietināti, cilvēki ir padzīti no saviem īpašumiem un viss šis process nebija caurskatāms. Ir jāīsteno pasākums, lai šāda veida rīcība tulīt beigtos un lai tiktu ievērot izteikšanās brīvība. Es gribētu Eiropas komisijai un citām institūcijām um, sekot līdzi, lai varētu uzlabot sadarbību ar Azerbaidžanu un lai, lai cilvēktiesību situācija tur uzlabotos. Jums ir zaļās, kart, zilās kartīts jautājums. Jūs atbildēsiet uz šo jautājumu? Jā, lūdzu. Paldies, priekšstādētāji. Kretu kundze, es gribētu jums vaicāt uzdot jautājumu. Protams, šie šīs problēmas ir ļoti nozīmīgas, bet vai jūs domājat, ka šī jautājuma iekļaušana darba kārtībā ir, uh, ir, ir vietā, ņemot vērā, ka Azerbaidžāna tiek, de, par, par to tiek diskutēts daudzās platformās. Azerbaidžāna ir uh, Eiropas padomas dalība valsts un uh, daudz viet par šiem jautājumiem ir runāts. Vai jūs domājat, ka šī rezolūcija palīdzēs situāciju atrisināt? Paldies par jautājumu. Es domāju, ka, ja ir runa par to, ka jāglāb cilvēku dzīvības un uh, jāievēro cilvēktiesības, nekad nav par vēlu iejaukties. Es piekrītu tam, ka mums ir pienākums šīs zemes integrācija Eiropas vērtības sistēmā veicināta, bet no otras puses es nedomāju, ka, Azar, ka tādējādi mēs varam attaisnot to, kas šobrīd notiek Azerbaidžānā. Paldies. Nākamais runātājs Nikolai Kunds, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos izmantot šo izdevību un uh, diskusiju par uh, rezolūciju par Azerbaidžānu, lai runātu par šo steidzamības kārtā izskatāmo rezolūciju statusu. Tad, kad mēs šajā zālē diskutējām par asociācijas nolīgumu un balsojām par asociācijas nolīgumu ar Azerbaidžānu, tad, kad mēs iestājāmies par to, ka Azerbaidžānai nevajadzētu kļūt par ANO drošības padomus pastāvīgos dalību valsts, tad, kad mēs runājām par to, ka par enerģētikas jautājumiem saistībā ar Azerbaidžānu. Kad tad mēs īsti to visu domājam nopietni, tad, kad runājam par tikko pieminētiem jautājumiem, vai arī tad, kad runājam par eh, jautājumiem, kas skar cilvēktiesības. Šajā rezolūcijā mēs atsaucamies uz eh, lietām, par kurām nav nekādu risinājumu priekšlikumu. Es domāju, ka Azerbaidžāna patiešām uh, neievēro cilvēktiesības tā, kā mēs to vēlētos, bet es domāju, ka mums vajadzētu paš, pašiem savā politikā izstrādāt konsekventu nostāju līniju, kas padarītu mūs par uzticamiem Eiropas Savienības pilsoņu acīs. Mēs nevaram runāt par cilvēktiesībām, bet tajā pašā laikā uh, runāt par piekļuvi enerģijai, kas tomēr nāk par labu Eiropas Savienības pilsoņiem. Te ir divas dažādas lietas. Es domāju, ka vajadzētu uzsākt kopīgs debats par kritērijiem attiecībā uz asociācijas politikām un ekonomikas politiku. Paldies, Nikolais Kundze. Pasalpkungs vēlas jums uzdot jautājumu, jūs atbildēsiet? Jā, paldies. Jūs ziniet, mēs neesam nevis diplomāti vai uzņēmēji, bet gan parlamentārieši, kas ir atbildīgi par cilvēktiesībām. Un ziniet, ko jūs bieži vien, ko, ko Eiropas padomā bieži vien dara partneru valstīm ar Ukrainu, Krieviju. Mums visu laiku ir jāatsauc uz cilvēktiesībām runājot par šīm te partneru valstīm. Jā, jums taisnība bet es gribētu zināt, vai jūs balsojāt pār asociācijas nolīgumu ar Azerbaidžānu, jo arī tur taču bija priekšnosacījums, ka jāievēro cilvēku tiesības. Nevajadzētu mērīt visu ar divām mērauklām, pieņemot mūsu lēmumus. Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Ir pieteikušies runāt septiņi deputāti. Sāksim ar uh, Sārī kundzi, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu ļoti gandarīta par to, ka Eiropas parlaments pauž savu viedokli attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Azerbaidžānā. Viņiem ir ļoti nospodrināta uh, reklāmas kampaņa attiecībā uz uh, Eirovīzijas konkursu, bet būtībā cilvēktiesību jomā nekas daudz nav paveikts. Startautiskā sabiedrība piever acis uz šo situāciju. Šobrīd mēs kritizējam šo valsti, bet uh, kritika nav, netiek pieļauta Azerbaidžānas iekšienē. Tiek īstenota cenzūra visās dzīves jomās. Paldies, es aizkundzu. Paldies, Līsija Kansārī, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Es arī gribētu pateikties uh, Sarijas Aijas kundzei un arī citiem kolēģiem Šāda rezolūcija ir ļoti svarīga, ir, ir būtiska Eiropas parlaments mudina Azerbaidžānas varas iestādes atbrīvot politieslodzītos un tāpat arī citus ieslodzītos, kas ir eh, tikuši apcietināti politisku iemeslu dēļ. Es arī gribētu uzsvērt to, ka Eiropas parlaments sekos līdzi tam, kā attīstās situācija Azerbaidžānā tīpaši pēc Eirovīzijas eh, dziesmu konkursa. Eirovīzija ir eh, svarīgs notikums, un es gribētu mudināt visus tos, kas eh, piedalīsies šajā svarīgajā konkursā, dziedāt tā, lai politieslodzītie tiktu gal galā atbrīvoti. Nav pareizi, ka cilvēkiem jādzīvo bailēs. Liels paldies! Pačāvska kungs, lūdzu. Paldies! Es atbalstu rezolūcijas projektu Azerbaidžāna liktenis mums ir eh, ļoti tūs. Eh, šī valsts ir ļoti bagātīga vēsturu un tradīcijām, un tā cenšas iekļauties Eiropas eh, valstu saimē, piedalās futbola čempionātā, tagad organizē Eirovīziju, bet ja Azerbaidžāņi vēlas uh, saka, salikt savus likteņus kopā ar Eiropiešiem, tad viņiem ir uh, jāievēro arī mūsu cilvēktiesības standarti, bet šajā situācijā Azerbaidžāna ir izgāzusies, un tāpēc es domāju, ka ir pienācis īstais brīdis par to runāt. Mums ir uh, jāvērst pie Azerbaidžānas vairs iestādēm ir tīpaši brīžos, kad viņi ir uzmanības centrā. Paldies, Jevskas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Es domāju, ka secinājums ir ļoti vienkāršs. Pēdējos 20 gadus kopš neatkarības atgūšanas Azerbaidžāna ir panākusi milzīgu ekonomikas progresu. Uh, Tā ir viena no pasaules ekonomikas tīģeriem, taču demokrātijas process neiet roku rokā ar ekonomikas attīstību šajā valstī. Ļoti daudz, kas būtu vēlams attiecībā uz uh, cilvēktiesību jomi, tīpaši, ja mēs runājam par izteikšanās brīvību, ir arī milzum daudz pie, citu piemēru cilvēktiesību pārkāpumu ziņā, un mums ir uh, jāiestājas pret to, jāaizstāv žurnālisti, kuriem nav ļauts brīvi ziņot, kur dažkārt tiek apsūdzēti vai pat apcietināti. Bija kāds piemērs par žurnālistu, kas pēc tam, kad bija publicējis reģionālajā presē divus rakstus, tika apcietināts un ieslodzīts cietumā uz desmit gadiem. Tas ir nepieņēmami. Es domāju, ka Ļoti žēl, ka mēs tik atklāti Baku samit laikā nerunājam par šiem jautājumiem. Paldies, Kirilov kungs, vienu minūti. Paldies. Cilvēku tiesības, it īpaši Eiropas Savienības kaimiņu valstīs, ir ārkārtīgi būtisks jautājums ja nav nekāda steidzama pasākuma, tad varbūt, ka nevajadz, notikuma, tad varbūt nevajadzētu par to runāt debatēs, eh, kur ir un, kuras ir jārisina steidzamības kārtā. Nu, kas tad tagad eh, ir šis, mm, liecina par šo steidzamību, izskatās, ka Eirovīzijas pasākums. Es baidos, ka Azerbaidžānas varas iestādes šo rezolūciju pieņems kā dūrienu mugurā Eirovīzijas eh, konkursu priekšvakarā. Uh, Un es domāju, ka šīs rezultīs, re, rezultāts tikai pastiprinās uh, stingrās līnijas um, piekritēju viedokli. Es domāju, ka vajadzētu kopā ar komisāru Fīli rīkot atsevišķas debatas uh, parlamentā, jo es domāju, ka šī, par šīs rezolūcijas tekstu noteikti ir informēts arī Azerbaidžāns vārsies tāds. Paldies! Un nākamais runātājs. Nē, priekš Es atvainojos, Pasauta kungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Jūs piekritat atbildēt. Jā, lūdzu, Pasauta kungs. Kolēģi Kirīlo kungs, jūs zinat, ka visu nedēļu Eirovīzijas priekšvakarā ir eh, mēģināts rīkot demonstrācijas, un šīs demonstrācijas ir tikušas apsprie, apspiestas, un mēs to visu redzējām televīzijā, un man ir brīnums, ka jūs, eh, man pārsteidz tas, ka jūs uzskatāt, ka tas eh, nav. Uh, ārkārtas notikums. Šie cilvēki gal galā ir cietumā. Jā, es cieši sekoju līdz notikumiem šajā valstī. Interesanti ir tas, ka šodien es National Herald Tribune lasīju, ka vakardien miermīlīga demonstrācija Azerbaidžānā notika un netika apspiesta. Uh, Ir lietas, kas ir ļoti padziļināti jāapspriež ar varas iestādēm, bet tas, ko es saku, Poselt kungs, ir tas, ka tas nav pareizais veids paraugties, cik daudz cilvēku mūs, mēs šobrīd esam zālē. Tas nav pareizais veids, kā risināt problēmas ar valsti, kurā ir ļoti svarīga strateģiska partnera Eiropas Savienībai. Paldies, un tagad Kukan kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Cilvēktiesība aizsardzība un demokrātijas tiesiskuma atbalsts, pulcēšanās brīvības un runas brīvības ievērošana, tie ir pamatprincipi, uz kuriem um, balstās uh, Eiropas Savienība un ko tā pieprasa arī no saviem partneriem. Tas pats attiec arī uz Azerbaidžānu, un tāpēc mēs arī sekosim līdz tam, kas notiks Azerbaidžānā, un ja būs nepieciešams, tad arī izteiksim kritiku. Uh, Es domāju, ka Azerbaidžānas valdībai būtu jābūt ieinteresētai uzklausīt šādu kritiku. Es domāju, ka mums vajadzētu pēc iespējas drīzāk sākt runāt ar organizāciju attiecībā uz miermīlīgu protestu, ierobežošanu, žurnālistu iebiedēšanu, cilvēktiesību aktīvistu uh, darbības ierobežošana. Es domāju, ka viss šīs problēmas ir uh, nekavējoties jāatrisina. Tas ir tas minimālais, kas mums ir jāprasa no Azerbaidžānas, kā Eiropas Savienības partners, un tāpēc mums ir jāpieņem šāda rezolūcija tagad. Paldies, un tagad tā negomešai vārds, lūdzu. Jā, Barozo kungs uh, bija Baku un klusēja par cilvēku tiesību jautājumiem. Kādēļ tā? Situācijā ar cilvēku tiesībām ir kļuvusi sliktāka par spīti visiem centieniem to uzlabot. Šis te apdraudējums, demonstrāciju, ierobežošana, aktīvistu aizturēšana un tā tālāk. Šai pašā brīdī, kad notiek Eirovīzijas dziesmu festivāls un notiek sarunas ar asociācijas nolīgumu, mums ir vairāk jākoncentrējas uz eh, ar demokrātiju saistītiem jautājumiem, īpaši runājot par preses brīvību un vārdu brīvību. Un valdībai ir jāizveido attiecīgs mehānisms, lai panāktu to, ka tas viss tiek ievērots. Nu, tālāk par točņikungs. Paldies Eiropas Savienības un Azerbaidžānas eh, attiecības nebūtu nav izsmēluši savu potenciālu. Uh, lai palielinātu politisko asociāciju un integrāciju ar Eiropas Savienību, Azerbaidžānā ir jāturpina centieni, lai pildītu savas apņemšanās, eh, veidot ilgspējīgu demokrātiju eh, saistībā ar eh, fundamentālajām brīvībām, vēlē, demokrātiskām vēlēšanām, taisnīgu tiesu sistēmu un tā tālāk. Šis izvērtējums parādās ENP progresa ziņojumā, kas parād, eh, nāca klajā 15. maijā. Eh, mērenu protesta akciju smaga apspiešana, īpaši protesti 2. aprīlī Bakū, signalizēja par to, ka eh, demokrātijā es spērts ievarams solis atpakaļ un parādīja, ka Azerbaidžāna nepilda savas saistības attiecībā pret Eiropas Savienību un Eiropas Savienību un kā arī ECO. Eiropas Savienība apsveic eh, to, ka 16. maijā tika atbrīvots Elnors Mitsidlī un cerams, ka tas ir sākums un turpināsies 28. maijā, kad svinēs Republikas dienu. Eh, tālāk piespiedu izlikšanas no mājām. Reizēm ar iepriekš eh, sapabricēties lēmumu un bez iepriekšējas eh, paziņošanas. Lūk, kā šie izlikšanas lēmumi tiks tālāk īstenoti un vai situācijas labošanai pieņemtie lēmumi tiešām uzlabos situāciju. Daudz no jums minēja Eirodziesmas festivālu. Eirodziesmas fest festivāls patiešām piedāvā jaunas iespējas iestādēm, taču šķiet, ka šo iespēju viņi ir palaiduši garām 16. maijā konferences par mediju brīvību, ko organizēja dziesmu demokrātijai kampaņa. Valdība atteic, uh, atrunājās uh, par visiem pārmetumiem, un vienkārši aizbildinājās ar to, ka notiek izmeklēšana. Tas attiec uz Fadīs Išmailovas lietu, eh, izmeklētāju žurnālisti, eh, kura tikta pakļauta draudiem un šantāžai. 16. maija opozīcijas protesta akciju laikā desmitiem aktīvistu tika arestēti vēlāk atbrīvoti 60 km no Bakū. Mēdīju vidi. Uh, Uh, bojā tāda pašcenzūra, draudi žurnālistiem un tā tālāk. Divi žurnālisti ir ieslodzīti, virkni žurnālistu ir aizturēti uh, par apsūdzībām, spiegošanu, uh, kā par spiegošanu Irānas labā. Komisāra Fūles vizīte aprīļa sākumā kad eh, viņš apmeklēja Eironest sanāksmi, tas deva iespēju atzīmēt Eiropas Savienības rūpes par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos visaugstākajā līmenī un aicināt Azerbaidžānu ievi, ievērot savas saistības austrumu partnerības un Eiropas padoms ietvaros. Eiropas Savienībai un Azerbaidžānai ir uh, divpusējas ļoti izvērstas uh, attiecības. Uh, Eiropas Savienība veido savas attiecības ar jebkuru valsti, balstoties uz demokrātijas, tiesiskumu un cilvēktiesību pamatiem. Un ja uh, tas viss netiek ievērots, tad mūsu sadarbība zaudē savu jēgu. Tas viss ir saistīts ar, cī, ar uh, pilnīgu caurskatāmību, jebkurā valstī uh, runājot par cilvēktiesību situāciju. Un dokumentā, kas tika publicēts maijā, šis izvērtējums arī ļoti skaidri parādās. Un visbeidzot, Eiropas kaimiņa attiecību politiskas rīcības plāna ieviešana ir jārespektē politiskie ieslodzītie jāatbrīvo. Vārda brīvība un biedrošanās brīvība ir jāgarantē. Eiropa aicina Azerbaidžānu uzaicināt parlamentārās asamblējas pie Eiropas padomes par politiskajiem ieslodzītajiem apmeklēt Azerbaidžānu. Paldies! Esmu saņēmis sešas rezolūcijas priekšlikums. Es beidzu tagad debates un balsošana notiks pēc tam, kad šodienas debates būs pilnībā noslēgušās. Nākošais darba kārtības jautājums.